Darbie kolēģi, mēs sāksim darbu. Mēs turpināsim rīta cēlienā. Iesākt uzklausīšanas cērītā turpinās pēcpusdienā un mums būs tas prieks uzklausīt Rikardo Nenčīnī, kurš ir transporta un infrastruktūru lietu ministra vietnieks Itālijā. Paldies, ka viņš ir pieņems mūsu uz, uzaicinājumu. Un pirms tam es atgādinu dažus noteikumus. E-pastā jūs esat saņēmuši iepriekšējos rakstiskos jautājumus, kas tika eh, sākotnēji uzdoti Del Rio kungam, kurš ir transportu un infrastruktūru lietu ministrs Itālijā. Atbildes, kas ir saņemtas, ir atrodamas jūsu mapēs. Un ļoti tiešā veidā piebildīšu, ka vēlos pateikties sekretariātam par to, ka ir veikts eh, tiesa gan neformāls, bet tomēr tulkojums. Par to es eh, saku lielu paldies, jo šis ir darbs, kas prasa samērā lielu laiku. Šī uzklausīšana ir paredzēta uz 1 stundu un 40 minūtēm, un ministra vietnieku kungs pēc jūsu uz, sākotnējās uzstāšanās Dārgie kolēģi, mēs rīkosimies saskaņā ar ierasto formulu. Jautājums mēs uzdosim pēc pingpong principa, sask eh, pēc eh, katra jautājuma saņemot atbildi. Pirmā jautājuma kārta eh, tiks uzdota no mūsu komitejas referentu puses pēc uh, Tām būs nākošā tūri jautājumu eh, un atbildes eh, laika ierobežojums ir 5 minūtes, minūte jautājumam 4 atbildēja. Protams, deputātiem būs iespēja pārtraukt runātāju, lai uzdot papildu jautājumu vai precizējumu, eh, nepārsniedzot pārāk atvēlētās 5 minūtes, bet tā kā es esmu iecelta par laika pārvaldnieci šodien un mūsu nav pārāk daudz, tad, protams, es būšu daudz pielaidīgāk attiecībā uz laika izmantošanu. Protams, jūs varēsiet izteikties cik tas ir ilgi nepieciešams, un pēc tam otrajā kārtā, kurai ir atvēlētas 3 minūtes katram jautājumam, 45 sekundes jautājumam un pārējais atbildēji, Bet tagad es aicinu kolēģus izmantot mūsu rīcībā šodien esošo laiku, un jūs varat droši e, paplašināt savu jautājumu, ja jūs to vēlaties. Paldies par jūsu dalību, un tagad mēs varam pāriet pie ministra vietnieka uzklausīšanas Rikardo Ničīnī. Jūs kopš 14. gada februāra esat transporta un infrastruktūra lietu viceministrs. Paldies, ka pieņēmāt emis komitejas uzaicinājumu. Jūs sniegsiet arī izklāstu par to, kā Eiropas Savienības likumdošana pār transporta līdzekļu uh, emisijām tiek īstenot Itālijā un tāpat arī jūs eh, sākotnē izteiksieties, izteiksieties 10-15 minūšu garumā un izstāstīsiet par to, kas ir īstenots līdz šim Itālijā. Paldies! Eh, Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Es pateicos jums, es pateicos arī godātajiem kolēģiem par jūsu klātbūtni. Es vēlos īpaši pateikties arī par to, ka uzaicinājāt Itālijas valdību, par to, ka mums ir iespēja piedalīties šajā uzklausīšanā uzreiz. Arī es runāšu par galveno. Arī tādēļ, ka dažus mēnešus atpakaļ Itālijas valdība, ko toreiz pārstāvēja. Um, arī ģenerāldirektors gan mutiski, gan rakstiski nāca klajā ar atbildēm uz uh, mums uzdotajiem jautājumiem. Tādējādi es uzreiz varu runāt par jautājumiem pēc būtības un pateicos par man atvēlēto laiku. Transporta infrastruktūras ministrija Itālijā un specifiski nodeļa, kas atbild tieši par autobūvi, Itālijā ir uh, galvenā iestāde, kas nodarbojas ar uh, transportu tipu apstiprināšanu. Tā ir arī iestāde, kas piedalās sarunās Eiropas Savienībā, arī startautiskajā līmenī autobūvis nozarē. Šeit runa ir par uh, valsts organizāciju, kas nodarbina apmēram apmēram 200 cilvēkus tipa apstiprināšanas nozarē. Arī šeit uh, man pa kreisi sēž pārstāvis uh, no autobūvis nozares ģenerāla direktorāta no ministrijas. Ja jums ir tehniski jautājumi, tad arī aicināšu viņu atbildēt uz šiem jautājumiem. Viņu jau arī uzklausīja uh, komiteja arī rudenī un atbildēja uz iepriekš jums uzdotajiem jautājumiem. Tad ir arī iesniegt ziņojums pār testiem, kas ir līdz šim veikti Itālijā. Tad arī pavisam īsi pieskaršošiem secinājumiem, kā esam gatavi, gandrīz gatavi, būsim marta sākumā gatavi līdz parakstīt gala tekstu pār šīm aktivitātēm, kas tad pašlaik notiek autobūs nozarēm attiecībā uz testiem. Līdz ar to es tiešām vēlos arī jo, uh, norādīt to, ka tad, kad Itālijas valdība uh, beid, beid, uh, mēs bijām pārsteigti arī to, ka Vācijā arī tiek veikti jo, uh, dažādi tipi apstiprinājumi, jo, uh, kas uh, arī varbūt īsti nav atbilstīgi, un es vēlēto šeit minēt uh, sekojošo arī tad dadas sniedzot atbildes uz to, cik efektīvu darbu tipi apsiptējumu jomā veic Itālijas valdība, runājot pār emisijām, ko es izskata komiteja. Šīs emisijas ir ļoti svarīgi, šie jautājumi ir svarīgi, ņemot vērā arī, ka pēc dīzelgeitas uh, tiek dažādās dalība valstīs tiek, veikts, tiek veikti testi, tā skaitā arī Itālijā. Tas norāda uz to, ka dīzeļa Eiro 5 automašīnas, kas nav tās pašas automašīnas, ko ražo Volkswagens, lai arī ir atbilstīgas Eiropas likumdošanai un lai arī tur nav uzstādīti šie, šīs pārvietošanas, pārveidošanas ierīces, tomēr norāda uz lielākiem emisijas līmeņiem nekā tas. Uh, ir uh, konstatēts uh, laboratorijā, un tas ir pretrunā arī ar uh, tipa apstiprināšanas ciklu. Dažos gadījumos jāteic, ka ļoti lielais emisiju līmenis mm, tiek pamatots. Autoražotāji saka, ka tas rodas no tā, ka tiek īstenota jauna motora aizsardzības stratēģija, lai varētu uh, labāk kontrolēt, piemēram, atgāzes recirkulāciju. Šīs stratēģijas, par kurām mēs runājām, šodien ir atļauts pie dažiem nosacījumiem atbilstīgi regulēja 715 līdzsvīta 2007 attiecībā uz eiro 5 un eiro 6 dīzeļa automašīnām. Es atgādinu, kā testa kampaņas, kas tika iztenots pēc dīzelgaita skandāla, eiro 5B automašīnām. Uh, šī kampaņas ir autonoma un spontāna iniciatīva, ko, ar ko nāca klājā vairākas dalību valstis, tā skaitā arī Itālija. Šīs aktivitātes, kas tiek veiktas, eh, ņemot vērā iz, autonomas izvērtējumus un stratēģijas, protams, ņemot vērā Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā. Uh, Itālija ir pārliecināta, ka ir šis jautājums pēc iespējas ātrāk jāatrisina, un šodien tas nav atrisināts. Proti jautājums par to, ka dīzēla Eiro 5B automašīnas nav atbilstīgas. Testu rezultāti. Uh, um, norāda uz to, ka neviens no pārbaudītajiem autotransporta līdzekļiem nevar tikt uh, apsūdzēts par to, ka tur ne, tiek uzstādītas nelegālās pārveidošanas ierīces. Pēdējo mēnešu laikā esam spēruši ievērojumus soļus uz priekšu. Eiropa arī ir pieņēmusi nepieciešamos tekstus, lai uzlabotu automašīnu atbilstību, lai varētu mērīt uh, emisijas normālās uh, vai tad ierastās, um, ierastos apstākļos, un jau sākot ar 17. gada 1. septembri būs jāpiemēro jaunā uh, Eiropas regula jāveic jaunais uh, tipa ap, uh, apstiprinājuma pārbaudas uz ceļiem. Uh, Tad arī jāpaskaidro labāk, kā tiek iz, tiks izmantotas jaunās emisijas izmērīšanas stratēģijas un kā tad arī tiek izmantot šīs pamat vai bāzes emisiju kontrols stratēģijas. Pagājušā gada 20. decembrī komisijas uh, autotransportu komiteja nāca klajā ar pozitīvu atzinumu par tā saucamo trešo RDE pakotni, kas uh, paredz arī uh, mikrodaļiņu mērīšanu likumdošanas pārbaudas ceļiem, papildus saules lāpekļa dioksīda mērīšanai, kā tas ir paredzēts iepriekšējā pakotnē. Komisija arī nāks klajā ar jauniem emisiju mērīšanas uh, um, pasākumiem VLTP, un tas jau būs tuvāk arī reālai dzīvei un emisiju izmešiem reālajā, uz ceļiem. Uh, Tad arī ir vēl jaunā pamata regula par uh, autotransportu tipu apstiprināšanu. To izskata padomu un parlaments kompetentās iestādes, tādēļ varēs piekļūt informācijai par um, datorprogrammām, kas, ir, ievie, kas ir um, iebūvētas um, autotransportos. Tad, eh, ņemot vērā šo jauno pasākumu pakotni, eh, ir arī panākt vienošanās par darba grafiku divos etapos. Pirmais etaps, eh, kas padarītu par iespējumu tipu apstiprināšanu RDE Eiro 6 transporta līdzekļiem, lai tādējādi aizsargātu jau veiktās investīcijas. Itālija sarunās atbalstīja uh, um, 2,1 atbilstības uh, faktoru kompromisa pakotnē, ko atbalstīja visas dalību valstis, izņemot Nīderlandi un Čehiju. Tādējādi esam pieņēmuši īstenošanas darba grafiku divās fāzēs, tā lai saprātīgā laikā mēs varētu piemērot uh, visus automašīnas jaunajām prasībām. Otrais etaps uh, Tur Itālija atbalsta stingrāku kritēriju atbilstības faktoru, salīdzinot ar to, ko piedāvā komisija. Mēs atbalstam 1,4 atbilstības faktoru. Lūk, šī ir mūsu eh, Itālijas nostāju, ko tad mēs aizstāvējām arī sarunu pie sarunu galda. Uh, Tālāk eh, RDE pakotnes pieņemšana 2017. gadā noteikti sniegs arī ieguldījumu eh, dīzeļu transporta līdzekļu tirgū. Tie būs mazāk mm, piesārņojoši un tiks samazināti arī NOX emisijas. Ja uh, kavēsies šo pasākumu pieņemšanu, tas tikai uh, pasliktinās uh, gaisa kvalitāti un dalība valsts nevarēs sasniegt um, ga, Eiropas Savienības noteiktos mēģus gaisa kvalitātes jomā. Un noslēgumā uzskatām, ka nozares uh, normatīvi tiešām spēr svarīgu soļus uz priekšu un uh, tiek samazināta emisiju līmenis. Uh, tiek emisijas mērītas reālajā dzīvē un situācijā, emisiju mērījumi ir precīzāki. Tad arī tas ļaus pēc iespējas vienotāk interpretēt piesārņojošo emisiju līmeni, uh, kā arī pielāgoju, padarot efektīvāku emisiju mērīšanu mehānismus. Un noslēgumā vēlos izcelt priekšsēdētājs kundz divus aspektus. Vispirms, un to jau teicu sākumā, bet nu, tagad apzināti vēlos uh, to izcelt, cik vien ātri ir iespējams. Uh, februāra beigās, marta sākumā esam gatavi integrēt visu dokumentāciju, kas no nu mums tiek prasīta. Uh, Eh, šis kavējums ir atkarīgs no diviem faktoriem. Mēs pašlaik gaidām eh, arī eh, ies, atbildīgo iestāžu atļauju publicēt prie, pierādījums par Volkswagen automašīnām pirms un Tad pēc Vācijas tipa apstiprināšanas iestādes pieprasījuma pēc tam mēs arī publicēsim visu nepieciešamo dokumentāciju pāri dažiem Fiat uh, Eh, transporta līdzekļiem. Un arī eh, šeit viss dokumentācija būs pieejama februāra beigās, mārta sākumā. Eh, tad Torino arī ir veikuši visas šīs pārbaudas, Fiat ražotnē ir veikta tipa apstiprināšana. Viņi, šie cilvēki ir kompetenti arī par šo transporta līdzekļu atbilstības pārbaudu. Šīs kontrolas ir veiktas. Uh, ISO 17025 laboratorijās. Tā kā to pārēdz arī pamat uh, uh, tiesību akti par tipa apstiprināšanu, uz ko arī jau atsaucos iepriekš. Un arī te uh, komitejā mēs esam gatavi uh, uh sniegt papildus informāciju gadījumā, ja uh, manis dotā informācija līdz šim vēl nav bijusi pietiekama. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le. Paldies, eh, ministra vietniekums, un tagad es dodu vārdu pirmajiem jautājumu uzdevējiem, un pirmkārt dodu vārdu mūsu abiem referentiem eh, kas būs Gīsē kungs. Viņš varēs izteikties 5 vai pat vairāk minūtes, jo mūsu rīcībā ir pietiekama laika. Paldies, priekšsēdētājs kundze, jūs esat ļoti dāsna. Tad, nu, es arī izmantošu izdevību, iespējams, tas saistīts ar to, ka gads tikko sācies. Transporta ministra vietnieku kungs Nģīnī kungs laipni lūdzam. Varbūt sākumā tehniskais jautājums. Mēs jau gaidējām ziņojumu no jums par 2016. gadu, bet saņēmām tikai kopsavilkumu, nevis pilnu ziņojumu. Uh, vai turpmākiem darbiem nodosiet mums pilnu tekstu. Mums ir tehniskā problēma. Mēs esam izmeklēšanas komiteja un 28. februārī mums jānobalso. Un būtu jauki, ja mēs tomēr saņemtu no jums šo informāciju. Labi, jābalso mums ir šā vai tā, līdz ar to nezinu, vai paspēsim visu izvērtēt, bet tomēr būtu labi to saņemt. Uh, Nu, tad jautājums eh, arī ir par šo kopsavilkumu, kāpēc eh, mēs to nesam saņēmuši ātrāk. Jūs zināt, eh, ja tiek publiskot daļa no informācijas, tad, nu, rodas tāds iespējas, it kā kaut ko no mums grib noslēpt. Provo, um, signor prezidente. Prieksarētājs kundzes mēģināšu uzreiz visu šīs aizdomas mazināt. Es jau teicu, ievedu runā Mēģināšu to atkārtot, varbūt precīzāk. Es to vēlējos jau arī minēt, proti, kad es teicu, ka dati tik līdz tie būs ministrijas rokās, ministrijas pārziņā, tad jūs šos datus uzreiz arī dabūsiet. Un Pašlaik ar šo informāciju nodarbojas Veronas pilsētas prokuratūra. Tas attiec uz konkrētām lietām, un tas viss pašlaik ir Veronas prokuratūrā. Tas, ko mēs varam darīt, ir pātrināt to daļu, kas attiec tieši uz to darbu, ko veicam Torīno centrā. Uh, Kā jūs atgādinājāt, jā, 28. februārs ir termiņš, un tad es tiešām arī te varu publiski uh, jūsu komitejas priekšā arī to apsolīt, uh, darīt visu, lai šis darbs uh, tiktu noslēgts pēc iespējas ātrāk, lai līdz 28. februārim jūsu rīcībā būtu šie dati, bet Veronas prokuratūras dati informācija nav mūsu pārziņā. Jūs zināt, ka vāra šeit mums ir nodalīta un, diemžēl, nu jā, tad mēs nevaram tik klāt pie šiem datiem. Labi, paldies par pretimnākšanu. Jā, ir iespējams ar Veronas prokuratūru sadarbībā agrāk saņemt šos dokumentus, būtu labi, jo mums jānobalso 28. kā jau teikts. Otrais jautājums, kas. Uh, ir bijis diezgan strīdīgs šajā komitejā. Mēs uzklausījām Fiat pārstāvjus un komisijas pārstāvjus. Un uh, būtisks jautājums, ko skārāt arī uh, ievadvārdā, um, bija uh, pēc 20 minūtēm šī izslēgšanas ierīču iedarbināšana pēc um, testa sākuma. Tātad. Uh, kāpēc šī izslēgšana to tehniski sauc par modulāciju vai kā citādi, kāpēc tas ir vispār likumīgi pieņēmami? Grazie. Paldies. Iespējams, ka vajadzētu izmantot citu terminu. Nu, nevis to, ko izmantojot jūs, kad runājat par šo izslēgšanu, jo emisiju kontrolas sistēma, ko, ir, ko īsteno Fiat Chrysler, neparedz tad, tad, šo īslēgšanu pēc 22 minūtēm, kad darbojas motors, kā uz to norāda vācu puse, bet drīzāk tas pārēdz nepieciešamo modulāciju lai aizsargātu motoru no dažāda kaitējuma. Un tas ir pilnībā saskanīgi un atbilstīgi esošajam likumam. Nu, pārtraukšu jūs, atvainojiet, bet kādu motora daļu tad pasargā ar šo manevru? Un tad, ja tiešām vēlas pasargāt dzinēju, mm, vai tas jūs saprotat, ka emisiju līmenis uh, pieaug un palielinās, līdz ar to tas kaitē veselībai. Un nu, tad jāsalīdzina, kas ir svarīgāk - veselības aizsardzība vai dzinēja aizsardzība. Un nu, tāds man rodas secinājums. Beh, è una domanda. Šis eh, jautājums es ļaušu kolēģim ir arī atbildēt tehniski. Man nav šīs tehniskās zināšanas tik precīzas. Ja es būtu veselības ministrs, es varbūt zinātu. Uh, atbildēt un norādīt. Eh, es nezinu, vai arī veselības ministrs zinātu, kā jums paskaidroju, kā darbojas ekogrāfijas, piemēram, dators. Bet eh, mēs, eh, kontr, mēs pārvaldām visu šo kontroli efekti, efektivitāti. Manam kolēģim būtu tehniskā atbild uz jūsu jautājumu. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, papildināšu to, ko sacīja jau ministra vietnieks attiecīgais transporta līdzeklis, kur ir divi, tad, tad divi šie atgāzes recirkulācijas EGR cikli. Netiek izslēgta šī EGR sistēma, bet tās tiek modulētas. Uh, Un e, tad tas varbūt arī 4. Novembrī, tas 4. novembrī arī tika paskaidrots Eiropas komisijai. Tas tiek veikts, lai aizsargātu EGR e, šīs um, ārstuļus. Pretējā gadījumā dzinējs bloķētos. Tad, tad var, piemēram, tas notikt uz ceļa, un tas ir ļoti bīstami, ja tādējādi nobloķēt motoru. Tādēļ autoražotāji pieņem šādu stratēģiju, lai izvairītos no tā, ka tiek bloķēti motora vārstuļi. Tas viss pašlaik. Paldies! Hab ich, <clears throat> hab ich Vai es pareizi sapratu? Modulācija pasargā automobili, automobili drošību garantē, bet eh, cik, par cik daudz tad pieaug emisijas un kāds risks konkrēts rodas veselībai? Vai varat atbildēt? Secondo atbilstīgi hipotēzei, pieņemām, pieņēmumiem, ar ko nāca klāja Vācijas tīpa apstiprinātājiem, tie ir deviņas reizes, bet uh, mūsu centrs norāda uz to, ka tā ir trešdaļa un nevis deviņreiz lielāks NOX pieaugums. Paldies! Otrais re, uh, referents Gerbrandīkungs. Gerbrandīkungs, arī jūs varat pārkāpt sev atvēlēto laiku, bet ne pārāk daudz. Paldies, priekšsētāji. Un jūs varētu visas sanāksmes vadīt šādā veidā. Nāčīni kungs, esiet sveicināts mūsu sanāksmē. Es gribētu turpināt Jāna Gīzeks uzdoto jautājumu. Pirmkārt, uh, Tehniskā informācija par to, ka modulēšana ir nepieciešama, lai pasargātu zināju, vai tas ir jūsu novērtējums, vai tas ir Fiat novērtējums. Tas ir mūsu vēr novērtējums. Centrus, kad mēs runājam par kontrolu centriem, protams, mēs šeit runājam par um, komuligātiem, tad, tad ar attiecību IZO centriem un tam līdzīgi. Uh, Visu šos centrus pārvalda ministru ierēģi. Šie ministrijas ierēģi ir autonomi, neatkarīgi um, no šī centra darbības. Tās ir divas pilnīgi dažādas pasaules. Neatvainojiet, atvainojiet, es vēlos to īpaši izcelt, jo atvainojiet. Uh, Jā, es varu jūs samazinu jūsu runas laiku, bet tā kā Šis ir jautājums, par kuru jau iepriekšējā uzklausīšanā, kur tika uzklausīti ministrijas tehniskie darbinā, darbinieki, eh, tika sniegts ļoti precīzas atbildes. Mēs arī rakstiski atbildējām ļoti skaidri, nepārprotami, un tagad mēs to atkārtojam ļoti atvainojos. Jā, nākamais jautājums. Clear. Šī atbilde bija skaidra pārējai pie nākošā. Jūs piekrītat man, ka. Kā likumdošanas mērķis ir nodrošināt tīrāku gaisu pilsētās. Tas ir galvenais mērķis. Ja mēs vēlamies piemērot e, šo atkāpi atsevišķām deaktivēšanas ierēciem, kas ir nepieciešams, lai pasargātu motoru, tad tas nav vienmēr atļauts. Ir jādomā arī par alternatīvām tehnikām, kuras var tikt izmantotas, kurās nav uh, jāatslēdz zinējs. No savas izmeklēšanas mēs zinām to, ka ir pietiekams te, daudz tehnoloģiju tirgu, lai paliktu zem e, emisiju robežām. Kāpēc mums vajadzētu ļaut Fiatam izmantot uh, savās mašīnās EGR tehnoloģiju, kas tiek modulēta pēc 22 minūtēm? Kāpēc nelikt Fiatam izmantot citus uh, iekārtas, kas, eh, kuras nevajag modulēt, jo, un tās var eh, darboties atbilstoši emisiju robežām. Ehm, Jā, atvainojiet, ka jūs es arī atļaušos eh, kādu draudzīgu precizējumu par dīzelgeitu. Tad šis skandāls, kas bija par Volkswagen un ka tagad tas pārvēršas par tādu tiesvedību pret uh, Itālijas autoražotni. Jums, protams, ir tiesības saņemt pēc iespējas precīzākas atbildes, taču es vēlos arī jāminēt šo domu. Un tad uh, pretējā gadījumā es uh, būtu liekulis, bet uh, par to es nevēlos runāt. Tātad šīs normas, tās ir neitrālas. Tās nav normas, tie nav noteikumi, kas ir izstrādāti kādam konkrēti. Nē, no tehnoloģiskā viedokļa šīs, šīs norm, šie normatīvi ir neitrāli. Tālāk nākotnes normatīvi, kur esam panākuši vienošanos līdzsver šie. Uh, noteikumi, protams, uzlabos m, mm, situāciju pilsoņiem un gaisa kvalitāti. Itālijas valdība ir, um, protams, par šo. Tas viss ir ļoti skaidri un arī nesen pieņēmām likumus, kur arī finansēja dažādas elektrostacijas, kas tieši uh, sasniegt šos mērķus. Mēs nevaram rīkoties citādāk, jo domājam, ka tas ir mērķis, kas ir jānosaka mūsu sabiedrībai, un tad arī tas ir jāatbalsta ar pēc iespējas objektīvākiem pasākumiem. I... Priekšsēdētājs nedomāju, ka es saņēmu jebkādu veidu atbildu uz jautājumu. Mans jautājums Fiat izmanto ehm, konkrētu modeli, kas uh, tiek izmantots arī Vācijā, emisiju kontrolas sistēma, kas ir jāmodulē pēc 22 minūtēm drošības apsvērumu dēļ. Mēs zinām, ka citi autoražotāji izmanto citu tehnoloģiju, kuru nav vajadzīgs modulēt, kas var palikt darboties pilnībā un tādā veidā ierobežojot izmešus. Kāpēc mēs ļaujam kādam autobūvas uzņēmumam Fiat vai citam izmantot tehnoloģiju, kuru ir nepieciešams modelēt pēc zināma brīža, ja tirgū ir pieejama tehnoloģija, kura varētu tikt vienkārši izmantot šim pašam nolūkam? E, tas attiec arī uz konkurenci. Mums ir vidas likumdošana, un konkurentiem ir jāievēro noteiktās robežas. Kāpēc mēs pieļaujam izņēmumus tad, kad ir tirgu pieejamas alternatīvas, kuras ir iespējams izmantot? Varbūt jūs varētu mēģināt vēlreiz atbildēt uz šo jautājumu. Labi, es to arī darīšu. Ļoti atvainojiet, ka es aiz varbūt mazināja jūsu atvēloto runas laiku. Jautājums ir par to, vai tas, ko dara Fiat un citas autoražotnes, vai šie mehānismi ir atbilstīgi esošai likumdošanai vai nav. Šodien tas, ko dara Fiats un citas autoražotnes, Fiats un citas autoražotnes Eiropas un pasaules tirgu, tas viss atbilst esošajai likumdošanai. Tas, protams, nenozīmē, ka mūsu darbs autoražotnē, kas ir tātad, um, itāļu ražotne, tagad ir dažādi citi akcionāri. Uh, kā mēs zinām, jā, var būt, ka mēs varam arī likt pieņemt mehānismus, kas ir labāki eh, tirgumu. Taču tu, jautājums ir par to, vai tās, ko dara pašlaik Fiats un citas autoražotnes, ir vai nav atbilstīgi likumam. Un pašlaik tas tā ir, ir atbilstīgi. Paldies par sniegtiem atbildēm, un tagad mēs pāriesim pie politisko grupu pārstāvjiem. Un vispirms vārds Kariņkungam. Kariņkungs, esiet sveicināti, mēs vēl neesam redzējušies kopš gada sākuma, laimīgi jauno gadu. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu turpināt uh, vietā, kur. Um, apstājās mūsu referents. Mans pirmais jautājums būs samērā vienkārši, ministra kungs. Jūsu kāda ir apziņa vai izpratni par to, kāpēc jūs esat šeit un kāpēc ir izveidota šī komis, komiteja? Katrā ziņā jūs esat šeit tāpēc, ka mēs jūs uzaicinājām, bet kāpēc mēs jūs aicinājām? Se fosse maleducato. Nu, teiksim tā, ka es iepazinos ar uh, komitejas darba uh, kārtību, bet nu es pieļauju, ka esmu tādēļ, ka pieņem, ka jūsuprāt nav pietiekamas atbildes, kas jau ir sn bijis sniegts uzklausīšanas laikā, atbildes, ko es mēģināju arī papildināt savos ievadvārdos. Vai ir vēl kāds cits iemesls? Okay, I will, I will maybe then. Es uh, E, tad paziņošu, kāpēc man liekas, kāpēc jūs esat šeit, varbūt ne jūs konkrēti, bet šī komiteja tika izveidot, lai izmeklētu nopietno atšķirību problēmu par to, kā tajā, kādas ir patiesās emisijas un autoražotājiem galvoja par šīm emisijām. Un uh, Šī nav Volkswagen emisija komiteja, bet komiteja, kura skata visu nozaru kopumā, ieskaitot ražojums Itālijā. Un man likās, ka jūs sakāt tas, ko Eh, darīja Volkswagens, viņi piemuļķoja visus un pārkāpa likumu, bet Fiats ir gudrs, jo mēs, Itālijas valdība, strādājam ar viņiem, lai teikt, jūs sakāt, jūs neatslēdzat, bet modulējat šīs ierīces pēc 22 minūtēm, un tas nav nelegāli, un vai jūs esat gudrāki nekā citas. Ne, mēģ, nesaprotu, no kurienes jūs nākat. Mēs mēģinām izprast valdību lomu Eiropas likumdošanas ieviešana, un e, likumdošana ir samērā skaidra. E, Dīzeļu e, nozari kopumā nav atbildusi, tā skaitā Itālijas ražotāju, un ne tikai Itālijas ražotāju vien. Līdz ar to mans jautājums ir par to, kā Itālijas valdības loma šajā gadījumā. Vai jūs uzskatāt, ka esat rīkojušies? Uh, Eh, likuma atbilstošajiem standartiem, vai ir šeit trūkumi, taisa skaitā no Itālijas valdības puses, ieviešot eh, likumu pēc burta. Jūs uh, minējāt ko tādu, ko es neteicu un aicinu koriģēt, jo es neteicu, ka Itālijas valdība strādā ar Fiatu. Tas ir jūsu viedoklis, tas nav tas, ko es teicu. Uh, Eh, jūsu komitejas priekšsēdētājs eh, priekšā un lūdzu koriģējiet savu viedokli. Es eh, uzsveru, tas ir jūsu viedoklis, tas nav tas, ko es publiski teicu. Testus, kurus mēs veicām, mums par tiem nav šaubu, nav šaubu par to, ka visi noteikumi ir ievēroti, respektēti. Tālāk, ja mēs vēlamies spriest par noteikumiem kā tādiem, tad es uzskatu, ka tas ir jādara uh, citiem. Līdz ar to mēs varam Vai es drīkst jūs pārstra, eh, pārtraukt, jo man ir, esmu ļoti steidzīgs. Ja eh, noteikumi ir ievērots, tad kāpēc eh, izmeši ir augstāk nekā tiem jābūt? Ci sono procedure che. Ir procedūras, kas eh, ar laiku tiek labāks definētas. Sākotnēji mums bija procedūra laboratorijā, tagad mēs izmantojam arī procedūras uh, reālajos braukšanas apstākļos, un jūs ļoti labi zināt, uh, rezultāti bieži vien ir atšķirīgi no uh, tā pašām pārbaudēm, kas tiek veiktas citur, kas nav uh, uz ceļiem. Līdz ar to ir korekcijas, korekcijas, kas attiec tieši uz esošajiem noteikumiem. Tur ir jāveic uh, šīs izmaiņas. Tātad mēs Eh, pieņemam jaunus noteikumu šo atšķirību dēļ, bet pagātnē līdz eh, jauno noteikumu pieņemšanai vai kaut kurā brīdī bija norāde, kā Itālijas valdība vai no komisijas vai no neatkarīgiem avotiem eh, informācija par to, ka gaisa kvalitāte pasliktinās un, un ir uzdots jautājums, vai emisijas atbilst tam, kādām tam ir jābūt. Jo šobrīd liekas, jūs sakāt, noteikumi tika ievēroti, bet realitātē mēs zinām to, ka NOX emisijas ir krietni pārsniegušas to, ko jebkurš noteikums ir eh, pieļāvis. Un arī direktīvā norādīts, ka tādām ir jābūt emisijām normālas lietošanas apstākļos. Vai jums ir kāda indikācija par to, ka bija šī problēma? Es šeit nerunāju par kādām nelikumīgām iekārtām, bet gan par vispārīgu problēmu, eh, kurai eh, jums vajadzēja pievērst uzmanību. Jūs runājat par vispārīgu problēmu. Par to, vai mēs ievērojam esošo likumdošanu. Nu tad. Uh, Mēs te varam atrast jau kādu līdzsvaru, taču eh, noteikumi, kurus mēs esam ievērojuši. Tā ir viena lieta, bet cita lieta ir darīt eh, visu iespējamo, lai uzlabotu situāciju, jo arī pateicoties tehnoloģijas un zinātnes attīstībai. Uh, Pavisam nesen vēl nebija nemaz citu alternatīvu metožu, kā vien šīs pārbaudas laboratorijās. Atkal, ja drīkst pārtraukt, e, Eiropas kopīga izmeklēšanas padomu šķiet jau 2004. gadā bija pirmā skaidrā norāda par to, ka pastāv atšķirības starp ceļa un laboratorijas apstākļiem. Ir jau 12 gadu garumā eh, zin, zināšanas par to, ka šādas atšķirības pastāv. Kāpēc jūs sakāt, ka tikai tagad tas ir noticis? No, no, no, ditu, kas... Es neteicu, ka tikai tagad. Es teicu, ka zinātnē un tehnoloģija mums ļauj izmantot instrumentus, kas labāk uh, mums ļauj veikt šīs uh, eh, pārbaudas. Uh, Jūs atgādināt, uh, jā, uh, faktu, kas ir 12, 13 gadu vecs. Mēs katrs esam atbildīgs kā likumdevējs arī par to, ka nav pielāgoti noteikumi, nedz nacionālie, nedz uh, Eiropas noteikumi, lai varētu ņemt vērā uh, šo progresu un šo faktoru, kas uh, ir bijis pieejams jau 11 gadus atpakaļ. Paldies, tagad vārds Danskungam. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Un grācie ministra vietniekungs par ierašanos. Uh, Es gribēju apkopot to, kas te jau izskanēja, mm, varbūt nedaudz panalizēt situāciju. Pirmā lieta nav tikai Fiat, Volkswagens, eh, par ko mēs runājam. Mēs mm, esam identificējuši apšaubāmas prakses pie Opel, Renault un citiem ražotājiem. Mūsu izmeklēšanas komiteja līdz ar to jāsaprot, ka sistēmiski uh, nenotiek pareizi. Ot, Otrakārt, eh, pārveidošanas ierīces tika atklātas ASV, nevis Eiropas Savienībā. Un um, šobrīd mēs mēģinām noskaidrot, vai tas varētu būt atklāts Eiropas Savienībā, vai eh, vispār Eiropā pastāv tāda eh, pārveidošanas ierīču definīcija. Un treškārt, mēs jūs ataicinājām, paldies, ka atnācāt. Mēs eh, cenšamies saprast, kas eh, nenotiek kā nākas valstu eh, līmenī. Jo, protams, pastāv šis kompetenci sadalījums starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, un šis sadalījums šai gadījumā veicinājas šo mm, problēmu. Mani interesē, ko jūs tip apstiprinājumi iestāde saka par šo Uh, EGR ciklu un uh, šo izslēgšanas ierīču ja, iedarbināšanu pēc 22 minūtēm. Uh, Nīderlandes, Vācijas, Francijas, citu valstu iestāde saka, ka tā ir krāpšana. Ko saka jūsu iestāde? Atvainojiet, jā, ka varbūt īsi atbildēšu, bet es nevaru mainīt savu viedokli un to, ko teicu dažas minūtes atpakaļ. Es jau to teicu arī ievadu runā un arī atbildēju uz kolēģiem. Uz kolēģi uzdoto jautājumu par šiem 22 minūtēm es zinu, ka ir dažādi viedokļi. It's, um, it's, well, it's interesting. Interesanti, 22 minūtes. Um, um, mums ir um, tāds uh, laiks, kas uh, precīzi ļauj apiet uh, šo, šo noteikumu, šo testu, un um, tāpēc tas arī ir tik aizdomīgi. Es uh, saprotu, uh, jūs uh, nemaināt jūsu atbildes, bet jūs teicāt iepriekš, ka tas ir sasīts ar to, ka dzinējs var pēkšņi salūst, bet, nu, tāds dzinējs nevajadzētu izmantot. Um, satiksmē nevajadzētu pieļaut šādus transporta līdzekļus. Ja pēc 22 minūtēm tas var salūst. Kā tas notiek vai ar dzinējiem? Tagad kaut kas notiek, ko mēs nezinām, vai kaut kāda revolūcija dzinēja tehnoloģijās ir notikusi. Uh, Jā, nu es nu, tos to raugos ļoti pozitīvi. Vai tā būtu tehnoloģija vai arī pārbaudas uz ceļiem. Fiats laika gaitā arī ir veids mērījums vairāk tūkstošu kilometru garumā. Tā ir tādējādi arī ļoti pozitīvi. Mēs šodien uh, mainām ierīci, kas iespējams varētu arī ietekmēt uh, daudz pozitīvāk gaisa un sa, gaisa kvalitāti. Like that, that from... Labi. Nu, tas te mēģinām ar mūsu pieredzi mm, tā kā mm, uzlabot situāciju un uh, uh, tikt pie labākas nākotnes, tā teorētiski, bet, nu, man šķiet, īstenībā tas ir daudz prozaiskāk. Uh, man interesē, kurš uzstāja uz uh, šo 22 minūšu logu vai kurš uzskata, ka tas ir nepieciešams uh, uzņēmumi vai kādas valdības iestādes, kurš veica šo kalibrāciju un mm, kurš uz to uzstāja. Jo, ja jūs saņemat informāciju tikai no ražotājiem, nu, tad jūs esat viņu rīcībā un uh, jūs esat atkarīgi no tā, ko viņi saka. Un tā varētu būt problēma. Absolutamente no. Absolūti nē. Sorry, so you, I don't understand. Sorry, so the... Es nesaprotu, tad jūs uh, nesaņemat šo informāciju no autoražotājiem vai kā? No, no, lejā. Nē, nē, jūs uzdevāt ļoti precīzi jautājumu, vai mēs esam tie, kas nosaka. Nu, es tā sapratu jūsu jautājumu. Ja mēs e, vienojamies ar Fiat, it kā mēs būtu viens uzņēmums, ja mēs nosakām vienu e, šo robežu vērtību, tad vai mēs vienojamies par šo ro robežu vērtību ar Fiatu atbildi, ko es jums sniedzu? Nē, nekādā gadījumā. Understanding. I'm not asking. Nē, nē, te bija kāds pārpratums. Es uh, nejautāju par uh, robežu noteikšanu. Vai, es jautāju, vai jums ir objektīvs uh, veids, lai noteiktu, vai šīs ražotāja prasības ir objektīvs un korektas, vai jūs vienkārši darāt to, ko viņi jums saka vai prasa no jums. O kapitumi. Tagad es sapratu, jā, atvainojiet. Uh... Es uh, vēlējos vēlreiz pārliecināties, ja pareizi jūs sapratu. Tātad, attiecībā uz to, ka kopā nosakām vērtību, nekādā gadījumā nē. Valdība nepiedalās šajā uzņēmumā. Tās ir divas dažādas pasaules. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta - testa cikli. Uh, kurus veic Itālijas valdība, man ministrija ar autonomu un neatkarīgo struktūru un tā tālāk tā projām. Tie ir eh, autonomi, neatkarīgi testa cikli. Atbilstīgi kvalitātei, kompetencei, neatkarībai, nu kas ir šai struktūrai, kas to arī veids, kas uh, savulaik arī ļoti labi strādājuši dažādiem uh, arī problēmu jautājumiem, kas savulaik ir radušies. Paldies! Yes, uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Nenčīnī kungs, es uh, vēlos uh, pievērsties citam tematam e, - DCR testi. Jūsu atbildēs ir izlasams, ka jūsu valdība nepierauj citus testus izņemot uh, NDC. Tas nozīmē dīvainu abortu loku. Jo mums ir šis NDC e tests, mums ir eh, daži uzņēmumi, kas attīsta stratēģijas, eh, lai, eh, tā teikt, pieveiktu šo testu, bet jūsu valdība jums neļauj mm, veikt nekādas pārbaudes attiecībā uz šo ciklu no otras puses dažas izslēgšanas ierīces nav legālas. Kāda tad ir Itālijas valdības stratēģija, lai uh, atrastu, uh, kur tad slēpjas šīs nelikumīgās prakses ārpus NEDC cikla? Jūs atsaucaties uz NEDC testu, tie ir vienīgie tipa apstiprināšanas testi, kas tiek izmantot autotransporta līdzekļiem. Pēc tam mēs ļoti labi zinām, ka atveras arī pateicoties jaunai likumdošanai, mēs pārējām uz jaunu fāzi, ko arī atbalstījām mēs ar tiem parametriem, ko jau minējām iepriekš. Tātad 1.4. Esošajā fāzē, tīpa apstiprināšanas procedūrā, kur, kas ir vienīgais tests pašlaik. Teiksim, ka esošajā tātad šajā tipa apsvēršanā ir veikti uzlabojumi. Esam uzlabojuši šos testus, apmainot vietām ciklus, ma mainot modulāt, e, modalitātes, bet nemainot gala rezultātus. Līdz ar to netika idve. I, i, identificēt vienu pārveidošanas ierīci. Šeit es runāju par spēkāsošajiem noteikumiem. Ja mēs būtu iepriekš izmantojuši šo sistēmu, varētu teikt, saukt par elementāru šo sistēmu un tālāk izmantotu grozīto sistēmu, taču respektējot uh, esošo likumdošanu, mēs neesam konstatējuši nevienu pārveidošanas ierīci. Ļaujiet man pārfrazēt. NDC tests ir labi zināms. Tas aprakstīts ļoti detalizēti katra sekunde no tām. Un mēs kā komiteja redzējām, ka praktiski viss ir parakstīts. Līdz ar to ātražotāji precīzi zina, kas notiks testa laikā. Ja tagad kāds vēlas ar izslēgšanas ierīcēm uh, krāpties uh, tu, tās var sameklēt uh, citos apstākļos, nevis NEDC testā. Un uh, tas ir dalībvalstu pienākums pārbaudīt, vai autoražotāji izmanto šīs ierīces. Man jautājums bija, kā Itālija to dara. Man rodas iespējas, ja jums ir automaģistrāla no Milānas uz Romu, un kā braucējs jūs zināt, ka tikai viens radars kaut kur. Tad jūs Milānā tātad izbraucat uz automaģistrālus un. Uh, Jūs domājat, ka visi ievēros šo ātrumu limitu visā ceļu gabalā līdz Romai? Nu, protams, ka nē, jo viņi zina, ka nebūs pārbaudas. Nu, tieši tas notiek arī šeit. Mēs detalizēti esam parakstījuši tie apstiprinājumu testu, un uh, citādi visi zina, ka citas pārbaudas nebūs. Atbilstības pārbaudas, citas uh, kontrolas, lai atrastu izslēgšanas ierīces. Nu, tad es domāju, ka jums eh, ceļā no Milānas uz Romu ir vairākas ātruma pārbaudas iestrādātas. Kā tad jūs risināt šo problēmu, šo aburto loku? Paldies, brīnišķīgs jautājums. Jūsu kolēģis jau atgādināja, ka problēma uh, nav Eiropā, bet citviet. Līdz ar to kontroli jautājums, kā uzlabot kontroles, kā padarīt kontroles uh, daudz ilgākas laikā, lai nu tā būtu skaidrība, pārliecība, kā, uzņa, kā autotransports tiek pārbaudīts nu, no dažādai, dažādos autoceļos Itālijā. Jā, šis ir ļoti aktuāls jautājums, un arī mēs sev to uzdevām. Kā uzlabot šīs kontrolas? Jā, mēs pie tā esam strādājuši. Šaubu nav. Te ir nepieciešams sinerģijas, jo to var tikai risināt ar lēmumu pieņemšanu. Plašākā mērogā. Paldies! Es arī esmu pieteikusies kā jautājumu uzdevēja un gribētu zināt vienu lietu, ko nesmu. Uh, Eh, līdz galam sapratusi, un tas eh, turpina Gerbrandīkunga jautājumu. Itālijas transporta ministrs uzskata, ka pastāv deaktivēšanas iekārta, tad, ja eh, pastāv ievērojama atšķirība emisijās, laboratorijas un ceļapstākļos. Un tomēr ceļapstākļos mēs esam braukuši līdz ar ātrumu 70 km/h salīdzinām ar 120 km/h netika apstākļos. Tātad šeit ir 17 minūtes un 100. 1180 eh, pie, piemērojot nek. Kā jūs to varat izskaidrot eh, min, transporta ministra vietnieku? Kā jūs varat not teikt to, ka nav deaktivācijas iekārte, kas iedarbojas pēc 22 minūtēm, ja testa ilgums ir tikai 17? Il tema che lei ha posto... Jūsu uzdotais jautājums attiecas uz uh, pārbaudi, uz reālo, bra reālo braukšanu, nevis laboratorijās. Laboratorijās uh, no laika viedokļa testi ir veikti korekti. Jā, testi ir īsāk uz ceļiem. Tur jums taisnība. Mēs varam uh, ņemt vērā. Uh, E, šo faktoru jāpar pārveidošanas ierīces esamību, vai nē? Tad e, apvienojot abus testus, e, tur nav atšķirību attiecībā uz šīm pārveidošanas ierīcēm. Un ko jūs sagaidāt no Eiropas likumdošanas? Jo jūs sakāt, ka testiem reālajos apstākļos un laboratorijas apstākļos jau šeit mums ir problēma. Uh, ar šiem testiem, ko sagaidāt jums, kādas, e, kādi būtu Itālijas e, valdības ieteikumi Eiropas turpmākajai likumdošanai? Prezidenti. Priekšsēdētāji atvainojiet, es nesapratu, kad jūs e, sacījāt, ka jau ir problēmas, uz ko tieši jūs atsaucāties, ka teicāt, ka jau ir problēmas. Es, es Es uzdevu jautājumu, kā var būt tā, ka iekārta, kurai ir jādarbojas 22 minūtes, un es runāju par 17 minūtēm, jo šis tests nemaz neilgs 22 minūtes, ka šeit ir neliela problēma. Un nākošais jautājums no manas puses, ko jūs sagaidāt? jo mēs esam parlamentārieši, kas strādā pie likuma veidošanas, ko jūs sagaidāt no mums, lai novērstu to, to parādību, ar kuru mēs saskaramies šodien Eiropas likumdošanā. Un, e, Piemērs pēdējā jautājuma es atgriezīšos vēlāk. Nu, mēs sagaidām to, ka jaunā RDE sistēma ir daudz labāka nekā tā sistēma, ar ko strādājām līdz šim, lai uh, ņemtu vērā dažādus uh, izmantošanas apstākļus, piemēram, kalnos un tam līdzīgi arī uh, definējot gan braukšanu pilsētā, ārpus tās, tātad mehānisms, kur ir daudz plašāk šis definējums un darbības lauks. Otrakārt, nepieciešams arī izstrādāt tādu sistēmu, kur tiek ņemtas iniciatīvas, kur tiek ņemts vērā iniciatīvas. Um, arī tādi pasākumi, kas ir aktuāli nacionālā līmenī. ne tikai, kas attiecas uz autobūves nozari, kontrolēm, bet kas attiecas uz pilsoņu veselību, gaisa kvalitāti un tā tālāk tā joprojām. Visiem šiem elementiem ir jā, jā, ir jāņem vērā, tie vi, ir jāņem vērā izstrādāt jaunas uh, Eiropas normatīvas, lai tas būtu tāds izlēmīgāks, svarīgāks faktors. Treškārt Tīri no tehniskā viedokļa. Eiropas komisija varētu arī paredzēt to, ka RD tiek piemēroti jau esošiem dzinējiem un izstrādāt daudz pozitīvāku scenāriju no sākuma līdz beigām. Pēdējais jautājumos. E, transporta ministrs 15. E, e, gada oktobrīs sacīja citēju. Volkswagens atsauks visus transporta līdzekļus, jeb tas attiecas uz 650 tūkstošiem. Turklāt priekš, preses konferencē viņš piebilda, ka uzņēmums ir nosūtījis visus datus un tīkosies atsaucot uh, visus transporta līdzekļus, un es gribētu zināt, kādi ir šie dati un cik tālu e, jūs esat e, tikuši ar transporta līdzekļu atsaukšanu, un tas ir ne tikai Volkswagen, bet arī Fiat, kas nespekt, nerespektē standartus, un kas notiek ar šo transporta līdzekļu atsaukšanu, un kas e, bojā pilsoņu veselību. Beh, il... Kad eh, ministra kungs runāja par šiem transporta līdzekļiem, nu, viņš par to runāja dažus mēnešus atpakaļ. Šodien mēs runājam par 700 tūkstošiem, vairāk kā 700 tūkstošiem pieta transporta līdzekļiem. Tad, tad ģeometriski šis skaitlis ir ievērojami pieaudzis laika gaitā. Uh, Un tad arī šīs uh, transporta līdzekļus atsauc Volkswagens. Uh, Nesmu pārliecināts par skaitļiem, man arī nav zinātniskais pamatojums un pārliecība, bet es saprotu, kā Itālijas pilsoņi uh, Volkswagen transporta līdzekļu īpašnieki 200 tūkstoši vēstuļi ir saņemti par šo transporta līdzekļu atsaukšanu, bet nu, šis skaitlis ir jāpārbauda. Te mēs runājam par 750 tūkstošiem transporta līdzekļiem. Un Volkswagens vēlas atsaukt apmēram 200 tūkstošus. Pirmais skaitlis ir pareizs, otrais ir uh, Um, vēl jāpārbauda. Treškārt. Saikni ir uh, Vācijas tīpa apstiprināšanas iestāde. Nu, mūsu attiecības nav bijušas īpaši laimīgas un veiksmīgas tieši starp mūsu tīpa apstiprināšanas iestādi un vāciešiem. Mē, tad, kad skandāls uh, Tādā tad arī mēs apmainījāmies ar uh, vēstulēm, rakstījām, piedāvājām sadarbību un sadarbību pēdiņās. Taču mēs ievērojām, kā Vācijas tipa, apstiprin, um, tipa apstiprināšanas iestāde ļoti kavējās savā darbā. Uh, Tas bremz arī mūsu darbu. Es nezinu, kā tas ir ar citām valstīm, bet, nu, ja viņi šādi rīkojas ar Itālijas, nedomāju, ka ar citām valstīm uh, būtu bijis citādāk. Ceturtkārt, mēs veiksim kontrols. Mēs jau tagad veicam tā saucamās preventīvās kontrolas, un tad arī mēs veiksim kontrolas pēc šo transporta līdzekļu atsaukšanas, jo mēs gribam būt droši par to, ka visas lietas atbilst likumam. Merci beaucoup. Je vais donner la, la, la parole à, à notre... Paldies, dod vārdu Evī kundzei, mūsu kolēģi. Grāci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es veicu arī ministra vietnieku kungu. Man ir jautājums, vai jūs zināt, cik daudz ir eh, tehniskie dienesti, kas strādā ministrijā un kas eh, veic šo tipu apstiprināšanu Itālijā? Mi pare siano 12. Šķiet, pavisam ir 12 atbilde. E, e, anche a me risultano, eh, a me risultano 13. Nu, esmu nonākusi pie 13 skaitļi, ja ieskaitam arī privātos. Iepriekšējā uzklausīšanā ir Arjo kungs apstiprināja, ka lēmums veikt pārbaudas tad, tad eh, vietu uzņēmumā nav bijusi iespējama, jo citi tehniskie dienesti nebija pieejami. Uh, Nu, es nezinu, vai to varētu minēt kā tiešām attaisnojumu, ka nav iespējams izmantot infrastruktūras un dienestus, kas pastāv, ka tie nav pieejami, tādēļ nav iespējams veikt pārbaudas atbilde. Īsti nesapratu otro daļu. Intendo dire dal momento. Tātad, uh, Fiat automašīnas ir pārbaudīts, tātad izmeklēšanas laikā, ko veica ministrija. Eh, viss šīs pārbaudas tika veikts Fiat laboratorijā. Un eh, tur, protams, ir atbilstība ISO un tam līdzīgi, bet šīs pārbaudes nav veiktas tā, vismaz to apstiprināja jūsu kolēģis. Šīs pārbaudes nebija iespējamas, jo citas laboratorijas nebija pieejamas, bet pavisam Itālijā ir 13 šādas laboratorijas, kur var veikt testus. Uh, atbilde. Es neapšaubu Erārio kunga sacīto. Labiene, Jola. Labi. Pieņem zināšanai jūsu šo uh, atbildi. Tālāk. Runājot par jūsu sniegtajām atbildēm tieši par uh, uh NOX emisijām. Uh, Atbildēs uh, des, at, desmitajā atbildē tiek teikts, ka visi pārbaudītie transporta līdzekļi reģistrē ļoti augstus NOX līmeņus. Esam jau vairāk kārt runājuši par šo emisijām, par emisiju līmeni. Tas izriet arī no ziņojuma, ziņojuma, kas ir ministrijas uh, pārsņā. Uh, Tātad tikai viens nefiat transporta modelis reģi, reģistrēja ievērojami lielākus, uh, augstākus līmeņus. Taču citas fiat um, modeļi ir reģistrē vairāk, uh, pareizāk sakot, daudz lielāks visus šos uh, līmeņus. Varat jūs paskaidrot, kādēļ ir šīs uh, NOX līmeņu atšķirības starp dažādiem auto transporta līdzekļu veidiem? Atbilde. Visi transporta līdzekļi, kas tika pārvaldīti tipa apstiprināšanas procedūrā, norāda uz to, ka emisijas ir ļoti lielas, taču tas nenozīmē, kā tur ir ie, mm, iebūvētas pārveidošanas ierīces. E, jā, šajā tipa apstiprināšanas procedūrā tika veiktas e, pārbaudes un reālajā braukšanas apstākļu um, situācijā rezultāts citādāk, un to var paskaidrot tādēļ, ka ir pieņemta šī dzinēja aizsardzības stratēģijas, kur um, savā ziņā var modulēt šīs emisijas vairāk. Um, Tātad, uh, kur var modulēt visu šīs emisijas, ja tiek veiktas uh, pārbaudas uh, tūkstošu kilometru garumā. Tālāk par šiem e, līmeņiem divas vai trīs vai četras reizes lielāk. Tas neko daudz nemaina. Nu, tas nav tikai Itālijā, arī Vācijā, apvienotā karalistē, kur ir veikti šādi testi. Tāda ir realitāte. Tādēļ, ja tālāk jūs runājat par nelegālām ierīcēm, mūsu atbilde ir nē. Nu, tas ir tas, pie kā esam nonākuši pārbaužu rezultātos. Paldies. Ja es pareizi sapratu, tātad nelegālās ierīces. Jūs teicāt, eh, nelegālās ierīces. Tātad jautājums bija, vai ir uh, iebūvēts nelegālās ierīces, atbildi ir nē, ir tikai legālās ierīces. Jā, ļoti labi, tad Fre Freida pārteiciens. Tālāk eh, nav īsti tomēr skaidrības eh, par to, kā Itālijas iestādes lēma testēt tikai 14 automašīnas, ņemot vairāk, ko dara citas valstis Eiropā, piemēram, uh, Franči pārbaudīja 55, Valonija 30, Brīti 40 tā tālāk tā projām. Jā, jūs teicāt, kā uzlabosies arī šie skaitļi Itālijā. Cerams, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk. Šie piemērojot citu metodoloģiju Fiat gadījumā Es ceru, ka tas vairs nebūs uh, tas nosacījums, kas parādīsies arī jaunajā ziņojumā, jo tās tad varētu arī būt vēl viens elements, kas joprojām padara visu šo situāciju neskaidru un kas neļauj veikt objektīvu izvērtēšanu. Es uzskatu, ka, ja tas viss tikai uh, sarežģīja iespēju arī um, identificēt šīs pārveidošanas ierīces. Nezinu, vai jūs vēlties ko komentēt. No, no, no, nes... Nē. Es nevēlos neko teikt papildus tam, ko jau pateicu, izņemot to, ka ir viena skaidrība, ko es vēlētos uh, izcelt komitejas priekšā arī tādos gadījumos, kur uh, ir uh, atrast tā saucamās nenozīmīgās atšķirības. Tomēr tās arī ir jāmazina un nu, jāizskauž. Paldies! Euh, un tagad došu vārdu Ajala Sanders kundzei. Je ne vous avais pas demandé. Ce n'est pas grave. Monsieur Dantier. Viņa nevēlējās izteikties Dautīkoks jūs varēsiet izteikties. Jūs esat pieteicies divas reizes. Paldies, paldies, priekšsētais kundze, bet nu jūs man atņēmāt vienu jautājumu. Līdz ar to mani jautājumi būs īsi. Pirmais jautājums vai tāda pārdoma. Viceministra kungs, jūs esat eksperts Un arī es jūs šeit sveicu, jūs vairāk kā tas jau atgriezušies, uh, atgriez, esat vairāk kā atgriezies šajā parlamentā, labi zin, pazīstat to. Tad ir arī tie, kas ir pret, tad, kad mēs izstrādājām iekšējā tirgus līkumu, viņi ir pret Eiropas iestāžu izveidi un iestājas par to, lai nu katra valsts uh, apstiprinas uh, savus uh, transporta līdzekļus, uh, autoražotnes, kas vēsturiski ir bijušas šais valstīs arī referents, piemēram, uzstāja par Fiat. Uh, situāciju. Es zinu, viņš ir Nīderlands. Gribu atgādināt, kā Fiats maksā nodokļus uh, Nīderlandē un nevis Itālijā. Es to norādu, jo jā, tās ir šīs simpātiskās uh, lietas, kas izskan bieži Eiropas parlamentā. Pirmais jautājums, viceministra kungs. Ko Itālijas valdība domā? Uh, par to, ka varētu būt neatkarīga Eiropas iestāde. Nu, piemēram, lai mazinātu visa šīs aizdomas, ka nu katra valsts tagad iestājas par savām interesēm, Itālija aizstāv Fiat, Vācija Volkswagen, Franči Renault un tā tālāk tā joprojām. Tā Vai jūsuprāt tā būtu laba ideja, kā Eiropā varbūt varētu koordinēt Eiropas līmenī tipu apstiprināšanu? Un tas varētu mazināt arī šī vēsturisko saikni starp valstīm un nu, šiem vēsturiskiem autoražošanas uzņēmumiem. Grazie. Paldies. Godētais Dantī tas, ka ir nepieciešama koordinējoša iestāde, kas veic arī tādu kā kontrolas uzdevumu par tādas iestādes nepieciešamību, mums šaubu nav. Es nezinu, vai šai iestādēji būtu jāveic organizatorisks administratīvs darbs, kā to dara, piemēram, kāda aģentūra. Bet, nu jā, tas ir jautājums, kas ir jārisina kompetentai komitejai. Uh, arī visam Eiropas parlamentam es paužu savu viedokli, taču nekādā gadījumā nenāk klajā ar kādām rekomendācijām, bet tas, ka ir nepieciešama koordinējoša iestāde, jā, šī ideja ir ļoti laba, es to ļoti pozitīvi uz to raugos. Paldies. Otrs jautājums. Izsēkojoši Mēs redzējām, kā Volkswagen pēdējo dienu laikā noslēdzas līgumu ar ASV iestādēm 4,3 miljārdiem kompensāciju amerikāņu pilsoņiem, amerikāņu, kas tik maldināti. Tad nu jautājums jums. Te pārstāv arī jau iekšējā tirgus komiteju. Varbūt kā arī šeit ir nepieciešams mainīt lietas. Varbūt arī Itālijas valdībai savā ziņā jānāk klajā ar iniciatīvām, lai ne tikai mazinātu nodarīto kaitējumu, bet lai arī varētu kompensēt pilsoņus, kas ir cietuši personiski iegādājušies uh, transporta līdzekļus, kas ir neatbilstīgi tiem pārdošanas noteikumiem, kāds tika piedāvāts. Atbildu, jā, ne šaubu nav. Man tas liekas taisnīgi un pamatoti, kā patērētājs, uh, kad ir tiešām maldināts, saņem kompensāciju. Mums nav tāda paša noteikuma un likumdošana, kā jūs zinat. Uh, Ļoti labi. Tā mums nav pat tāda pat likumdošana kā Amerikas Savienotajās valstīs. Es nezinu, vai ir jāstrādā patērētāju kodeksā, lai pārredzētu kādas izmaiņas. Itālijas gadījumā vēlos izcelt divas lietas. Šīs viss, um, šis šāda kolektīvā rīcība, šī kompensācijas nav paredzētas. Romas prokuratūra arī var pieņemt lēmumus gan šai sakarā. Mēs to definējam, jā, kā, nu, galveno risinājumu un tad, uh, lai varētu kaut ko kompensēt pilsoņus. Merci beaucoup. Alors moi j'ai encore des questions. Paldies. Un man vēl būs jautājums. Evī kundze, vēl jums bija jautājumi. Tad uzdodies to tagad. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izmantošu šo gadījumu, lai uh, uzjautātu vice ministra, uh, ministra vietniekam vēl vienu jautājumu. Viens no galvenajiem mērķiem tātad ir uzlabot gaisa kvalitāti un tā tālāk to joprojām. Uh, visus pasākumus un mehānismus mēs arī vēršam šī mērķa virzienā. Tad nu, viens no eh, satraukumiem, problēmām, kāda bija šai komitejā, bija par to, kādus pasākumus varētu pieņemt, lai šodien varētu atrisināt eh, jautājumu par šīm emisijām. Protams, RDE arī vēl būs nepieciešams ilgs laiks, kamēr visi šie mehānismi tiks piemēroti un būs nepieciešams ilgs laiks, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Jautājums par FAP filtriem. Mēs zinām, kā darbojas šie filtri. Mēs zinām, kā to paredz fizika, kā. Ka arī masā uzlabājas mikro daļiņas palielina arī draudējumus veselībai, jo vairs šīs mikrodaļiņas nevar izmērīt un saskaitīt. Jūs zināt, ka Itālijas uzņēmums izveidojas dukiču sistēmu, kas tiek izmantot pirms uh, dīzeļa uh, satīstināšanas, lai vispār ne, neemitētu nekādas mikrodaļiņas. Tas būtu viens no risinājumiem, lai uzlabotu esošo situāciju. Es zinu, ka ministrija. Uh, arī nodarbojas ar šo jautājumu, varētu būt arī konflikta situācija Pirelli uzņēmumu, jo viņi arī, viņiem arī šāda veida filtri. Atbilde. Jūs uzskatāt, ka, es, ka man ir interešu konflikts, tad es atbildu, nē, nē, nē, atvainojiet, es neteicu to. Es, jūs teicāt, ka transporta ministrija nenodarbojas ar. Uh, neapstiprina Jukičs sistēmu, ka, jo varētu būt kon, interešu konflikts ar Pirelli. Jūs tā teicāt. Nē, es neatsaucos uz ministri, jo es runāju par tādu situāciju, kur varētu būt interešu konflikts ar uzņēmumu, kam ir komerci interese. Piemēram, Pirelli gadījumā, un no, tad arī, ja mēs redzam, kā ministrija. Ja nevēlas apstiprināt, atļaut preci, produktus, palaist tirgū šo, šo preci, kas ir jau izgājusi visu nepieciešamos tests un varētu tikt apstiprināta atbildi. Nē, es neko neteikšu par interešu konfliktu, es nezinu, vai Cetieši Džukič vai Pirelli, par to es neko nezinu. Viena lieta, par ko esmu pārliecināts, ir tās, ka nav ko interešu konflikts eh, man ministrija Džukič un Pirelli. Uh, Gribu pateikt septīto reizi. Tad, kad mēs runājam ne tikai par personīgiem apvainojumiem, bet kas um, var arī nonākt tiesā. Tas ir viss ļoti smagi. Ne, interešu konflikts, tas ir ļoti jo, um, smags apvainojums. Uh, priekšsēdētais kundzes ceru man ļaus arī man uh, izteikties. Uh, lidojums uz Romu ļoti vēlu. Jūs nevarat atļauties šādā veidā mani apvainot. Un vēl jo mazāk parlamenta komitejā. Un priekšētais kundze lūdzu to arī visu atrisināt. Es nevēlos, lai šeit mani jūs vai kā cits apsūdzētu uh, interešu konfliktos tālāk. Jā, Nēro kungs arī vēlas minēt savu viedokli, jo viņš ir lielāks eksperts, viņš vairāk nodarbojas ar apstiprināšanas jautājumiem. Cik mēs zinām, tad šie šodien vēl nav tāda sistēma, lai to varētu apstiprināt. Ministre, pardon, Paldies, ministra vietnieku kungs. Paliksim mūsu diskusiju atvaros ar jautājumiem un atbildiem. Mūsu komitejai nav nekāda nolūka jūs eh, jebkādā veidā apsūdzēt, bet tikai uzdot uz simt jautājumus. Un tagad es došu vārdu deputātei. Ajālā Sendersai uz eh, minūti nelielu jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju no savas puses eh, papildināt to, ka šajā komitejā nesen iz, nerad izskan tas, ka Tesla tiek ražot tikai eh, Nīderlandē. Un tāpēc dažkārt ir zinām agresivitāte no Nīderlandes kolēģu puses. Uzdod jautājumu, jo Spānijā tiek ražots Volkswagen un e, satiksmes ģenerāla direkcija mums jau ir nosūtījusi vēstuli kopā ar Volkswagen vēstuli par to, ka viņiem bija transporta līdzeklis, kurš ir starp e, problēmas skartajiem transporta līdzekļiem. Es gribēju uzdot jautājumu, vai arī Itālijā Volkswagen ir uzrunājis valdību un notiks eh, tra, auto nomaiņa tā, kā tas notiks Spānijā un bezmaksas. Un visbeidzot, jūs zināt, ka Volkswagen lieta ir at atvēris um, uh, plašas iespējas elektro uh, tra, automobīļiem, un es gribēju jautāt arī, vai Fiat gadījumā nākotne būs elektromobīlis, vai a, vienmēr uh, tiek eh, elektromobilis uzskatīts par simtprocentīgi tīru un vai nekur netiek ņemta vērā eh, enerģijas ieguve, kas tiek izmantota šajos elektromobīļos. Eh, Divi jautājumi. Saikne ar KBA un Volkswagenu. Šīs mūsu attiecības. Um, nu, īsti nav bijušas labas, godātā deputāte. Es jau iepriekš to arī minēju, kad runāju par Vācijas tipu apstiprināšanas iestādēm. Ņemot vērā termiņus, termiņus, kas bija paredzēti atzīmā uz Itāliju, un šos termiņus noteikti Vācijas uh, iestādes. Vācieši neievēroja šos termiņus, gluži vienkārši. Par otro jautājumu par elektrisko automašīnu. Itālijas valdības likums, ko apstiprināja valdība pirms Ziemassvētkiem. Šajā likumā mēs esam palielinājuši arī investīcijas budžetā, jo īpaši attiecībā uz 2018 un 2019 gadu. Uh, Un e, te tiek nosekti divi virzieni. Vispirms iespēja īsten ieviest um, pilsētās elektrisko automašīnu uzlādēšanas uh, šo, šos punktus. Un tālāk arī par e, to, ka sabiedriskais transporta līdzeklis ir jāpadara elektrisks, lai vairs netikt izmantot benzīns, bet uh, elektrība. Tālāk runājot arī par uh, privāto nozari, arī tiek, tiks privāti paredzēti šie uzlā, elektriskās uzlādēšanas punkti. Tātad ne tikai sabiedriskajam transportam, bet arī privātajam transportam. Tad arī esam diskutēt īstenojuši šo programmu, paredzējuši arī budžetu uh, 17. Eh, eh, gadam budžetu vēl lielāko, 18. gadam un 19. gadā vēl esam palielinājuši budžetu šīm vajadzībām. Lielas paldies! Un no manas puses divīs jautājumi. Ziņojuma projektā referenti secina, ka vairākas valsts, Francija, Itālija, Spānija vairāk kārtīgi ir kavējušas Eh, reālās braukšanas testu standartu pieņemšanas, vai arī ir atbalstījušas mazāk eh, stingras eh, vērtējuma metodas. Un vairāk struktūras, trans, motorizēto transportu līdzekļu komiteja un citas norāda, ka process ir bijis pārāk lēns un kāpēc Itālija, vai jūs varat Eh, paskaidrot, kāpēc Itālija ir eh, nokļuvusi šajā bremzētāju valstu dinamikā. Jūs atsaucaties uz to, ka Itālija piedāvā šo 3.0. Šis ir jūsu jautājums? Beh, ciascuno quando entra. Kad uzsākam sarunas, mēs izmantojam nu, tos instrumentus, kas mums liekas vispareizākie. Spēlējamies piedalīties uh, eh, Vīnas kongresa 1815. Eh, gadā, tad valsts arī, kas uh, eh, sakā Napoleonu un prasīja, lai Itālija sakaut Franciju, un uh, Itālija ir uzvarētāja um, lomā. Nu, vienošanās ir, tiek uh, noslēgta beigās un nevis sākumā. Vispirms tātad bija 2.1 un pēc tam nonācām pie uh, 1.4. Šis izvērtējums ir tāds visaptverošs. Tālāk Tad galvenā ideja, kāds būs gala rezultāts. C'est juste par rapport au temps. Jā, bet mēs esam zaudējuši ļoti daudz laika runājot par šo procedūru, un žēl, ka Itālija, tāpat kā citas valstis, šo procedūru ir bremzējušas, lai gan gluži otrādi vajadzēja rīkoties ātri. Mans otrais jautājums ir ļoti vienkāršs. Amerikāņi no pieciem testiem vienā eh, viņi veic testu, ko sauc par neparedzamo. Šis eh, tests ir slepens ražotājam, eh, un šis jautājums ir vienkārši tādu uzdevu kolēģis Basekauts šodien. Slovāku, jūsu Slovākijas kolēģim vai jūs pieņemat šādu testa veidus Eiropā? Perché no? Kāpēc ne? Jā. D'accord, très bien. Je vois que. Ļoti labi. Es redzu, ka runātāji vairāk neviens nav pieteicies. Tādā gadījumā, dārgie kolēģi, Mūsu uzklausīšana noritēja nu ļoti raiti tomēr. Paldies! E, Liels transporta infrastruktūru lietu ministra kungam ziņoja, ka nākošā sanāksme notiek 24. janvārī no pulksten 15. līdz 18. Un, ja ir vēl palikuši neatbildēti jautājumi, tad līdz 19. janvārim tos var nosūtīt pa pastu, lai saņemtu vairāk precizējumu. Nākošajā emis sēde notiek 24. janvārī pēcpusdienā, jo rīta sesija ir atcelta ar Audi pārstāvjiem. to, par to informēju jūs tagad. Viņi pie, piekrita sniegt rakstisks atbildes uz jautājumiem. Ja jums ir jautājumi, jūs eh, varat tos mums nosūtīt līdz 18. janvārim, un Mēs atkal tiekamies 24. janvārī no pulksten trījiem un atgādinu vēlreiz, ka rīta sēde šajā dienā ir atcelta. Paldies visiem, kas klausījās, paldies sekretariātam, priekšsēdētājs saka paldies tūkiem. Un uz drīzu tikšanos ar visiem.